Paldies! Kolēģi, lūdzu, apsēdieties! Also. Er. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie bitten. Dāmas un kungi, lūdzu, sēdieties, lai mēs varam turpināt darbu. Rakstiskais paziņojums 0049 šķērsvieta 2011 par eh, to, lai noteiktu, ka nokaušanai paredzētos eh, lops tra nedrīkst transportēt ilgāk par astoņām stundām. To parakstīja Dans Jorgensens, Esterdi Lange, Pāvels Poks, Kārs Šlīters un Andrie Zenonī. Ir savākts eh, parlamentu deputātu vairākuma atbalsts un saskaņā ar 123. reglamenta punktu šīs paziņojums tiks nosūtīts attiecīgajiem adresātiem un iekļauts protokolā ar parakstītāju vārdiem. Un tas tiks arī publiskots. Došu vārdu Šlīterkungam izteikties par šo paziņojumu, lūdzu. Thank you. Thank you, press. Paldies. Paldies. Paldies, priekšsādātāji. Dans Jorgans, Pavins Poks un Delanges kungs un Andrēs Zone kopīgi strādāja pie šī projektu un pateicos visiem, kas šo deklarāciju parakstījuši. Komisija uh, nav paredzējusi līdz šim samazināt uh, Uh, dzīvnieku transportēšanas laika. Un tagad ir sapulc, ir uh, apkopot pār par tu vienu miljonu parakstu no iedzīvotājiem. Tagad, komisāra kungs, jūs reāli redzat politisko uh, spiedienu. Lūdzu, izstrādājušā tiesību aktu. Paldies visiem deputātiem. Tas vārds tātad apgaunē Jorgensen. Tagad deputātam Jorgensen kungam vārds. Paldies, priekšsādātāji. Divi komisāri ir uzstājušies šajā parlamentā un apgalvojuši, ka būs jauns tiesību aktu priekšlikums šai jomā. Tātad divreiz esam saņēmuši solījumu, tie netika izpildīti. Tagad pār par miljonu iedzīvotāju ir pieprasījušā tiesību aktu. Mēs pieprasām šādus tiesību aktus un komisija vairs nevar vilcināties. Paldies, un tagad rakstiskais paziņojums 0050 no 2011. gada, ko ir iesnieguši Binevs, eh, Antārts Montaljo, eh, Deva Marija Mauro Hanu Takula par eh, šāha spēles